kungs e, šeit jums pamās, tad e, lūdzu e, parādiet savā sejā smaidu. Dāmas un kungi, ķersimies pie balsojumiem, bet pirms tam vēl manī lūgums jums balsojuma beigās. Lūdzu, īs mirklīt vēl paliekat sēžam, jo man būs svarīgs paziņojums jums balsojuma beigās. Tas nebūs ilgi. Man būs svarīgs paziņojums jums. Un tagad. Nierjādas kundzes ziņojums dodam referentei vārdu divas minūtes lūdzu. Nierjādas kundzes e, kundzei dod vārdu. Paldies, kolēģi, priekšsēd. Ar pieaugušo spiedienu darba ņēmējiem tautsemniecisko problēmu sakarā Eh, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda nozīme ir pieaugusi. Tā ļauj dalībvalstīm, šis fonds ļauj dalībvalstīm, dalībvalstīm, kas ir cīnuši no ekonomiskās krīzes, stiprināt jaunu prasmju apgūšanu, eh, kas ir svarīgi darba tirgus stiprināšanai. No tā var būt ilgtermiņa ekonomiskais labums attiecīgajās dalībvalstīs. valstīs Eh, šeit ir aicinājums dalībvalstīs eh, veikt pasākums, lai Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana atvieglot, īpaši tajās dalībvalstīs, kas ir saskāršās ar vislielākiem sociālām finanšu problēmām. Eh, fonds jāvar izmantot vienkārši un nebirokrātiski, lai reģionālā līmenī būtu iespējami piemērot risinājumu, eh, īpaši tur, kur EGF pielietošana ir visvairāk vajadzīga. Mēs aicinām dalībvalsts un reģionus sadarboties, eh, apmainoties arī ar pieredzi savā starpā un lūdzu arī jūsu atbalstu balsojumā šim ziņojumam. Paldies, Nirjādas kundzei! Un tagad būs balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot! Vai visi ir nobalsojuši? Jā, tad beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Irjādas kundzi. Kirtsos. Tagad kolēģa Kirtsos ziņojums. Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana arī personāla balsojums sākam balsot haben. Vai visi ir nobalsojuši? Jā. Tad beidzam balsot. Arī pieņemts. Dāmas un kungi, ir neliela tehniska problēma. Fot fotogrāfi nevar tik labi veikt savu darbu, ja jūs tieši balsojiet vai esat aizņemti ar balsošanas iekārtām. Balsojumi beigsies diezgan drīz izteikšanas ierosinājumu. Varbūt palieciet savās vietās, fotogrāfi padarīs savu darbu un mēs turpināsim pēc tam balsojumu. Piekritīsiet? Nu labi. Tad lūdzu dariet savu darbu, bet eh, nekavējoties, īpaši nevalkot garumā, lūdzu. Vai mani arī fotografēs? Eh, vai es būšu vienīgais, kas neparādīsies tajā attēlā? Jungs. So, dank, da Paldies, dāmas un kungi, par pacietību un disciplīnu, un turpinām balsojums. Murtešana ziņojums. Arī tagad būs personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? ir gan, tad beidzam balsot. Pieņemts. Tagad jātenmeki kundzes ziņojums arī Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds, arī personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tanga kunga ziņojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Gonzāles Ponsa kunga ziņojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Dāmas un kungi, paldies! Ziņojums pieņems, un tagad lūdzu jums vēl nedaudz uzmanību. Kā jūs ziniet, 16. jūnijā plenāra sēdē Deputāts Korvins Mikke pauda izteikumus, kas nav savienojama ar Eiropas parlamenta uh,